Good afternoon, dear colleagues. Uh... <clears throat> Kolēģi, esiet sveicināti un atvainojiet par nelielo kavēšanos, bet, kā jūs zināt, mēs sekojam vēlēšanu procesam uh, Ukrainā, tas notiek pēc trim nedēļām, un turklāt Tā ir trešā reize Eiropas parlamenta vēsturē pēc Gruzijas un Kosovas, kad mēs sakojām šādām veidu vēlēšanām. Šīs nedēļas afet sesija koncentrēsies uz diviem jautājumiem. Pirmais no tiem - Eiropas Savienības loma apvienotajās nācijās un kā labāk sasniegt ārpolitikas mērķus, kā arī darba kārtības punkts, kas ir mazliet grozīts viedokļu apmaiņa ar Kristiānu Lefleru. Atvainojiet, ka priekšsēdētājs ar atbildīgo par attiecībām ar Kubu un zinātnes diplomātijas punkts darba kārtībā ir atcelts uz vēlāku laiku. Es gribētu uzskatīt darba kārtību pieņemt, par pieņemtu, ja ne, iebildumu nav, un mēs varam bez kavēšanās pāriet pie trešā punkta, kas ir otrā skatīšana ziņojuma projektam, ko ir sagatavojis kolēģis Pāvo Veirinens un pie kura ir pēdējo mēnešu gaitā strādājuši da, vairāk kolēģi. Tas ir svarīgs ziņojums, kurā mēs mēģinām skatīt to, kā Eiropas Savienība var sevi labāk pozicionēt apvienoto nāciju sistēmā, lai sasniegtu mūsu galvenos ārpolitikas mērķus. Kā jūs zina, redzat, ir 322 grozījumi iesniegti E pie šī jautājuma strādā piecas citas komitejas, kas gatavo atzinumus, un referents un ēnu referenti ir strādājuši pie 24 kompromisu grozījumiem. Tāpat jāatzīmē, ka mūsu pirmajā viedokļa apmaiņā pār šo ziņojumu ka tas nav gada ieteikumu saraksts, bet identificēšana tam, ko mēs labāk varam izmantot, lai veicinātu mūsu sadarbību ar apvienotajām nācijām un kā mēs optimizējam savu sadarbību ar ANO kopumā. Tagad es gribētu lūgt deputātu Varainenu izklāstīt par to, kas ir jauns šī ziņojuma sakarā. Atgādinu, ka balsojums notiks rīt. Priekšstādātāji, tagie kolēģi, paldies priekšstādātāji pāri e, ievadvārdiem un izklāstījāt domu par šo ziņojumu. Tas nav gadskārtējs ziņojums, bet tas ir ziņojums, kura mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības iespējas ietekmēt globālās tendences ANO sistēmā. Es e, būtu piedāvājis plašāku virsrakstu, virsrakstu e, ziņojumam Eiropas Savienības e, globālā loma, bet tā kā tas ir iec, iecerēts darbam ANO, tas pārāk daudz neierobežo ziņojumu, jo ANO sistēma aptver pamatā visu daudzpusīgo sadarbību pasaulē. Un um, galvenais svērķis šeit ir sadarbība ar nevis starp valstīm Eiropas Savienībā un ārpus Eiropas Savienības, bet daudzpusīgais rak, eh, raksturs mūsu attiecībām, kas ir skatīts šī ziņojuma projektā, lai stiprinātu mūsu iespēju sasniegt ārpolitikas mērķus eh, globālā mērogā. Pirmkārt, mums ir jāstiprina ANO iespējas īstenot globālo pārvaldību, stiprināt apvienotā donāciju sistēmu globālā kontekstā. Un otrkārt, mums ir jāspēj palielināt savu ietekmē no sistēmām. Tāds ir arī šī ziņojuma mērķis. Ziņojumam ir vienkārši struktūra. Pirmkārt, esmu nosaucis Eiropas Savienības līgumos iestrodātos ārpolitikas mērķus, tādā no sistēmas apraksts un pēc tam operatīvs paragrāfs par to, kā sasniegt uh, šos mērķus. Apvienoto nāciju sistēma balstās uz diviem pīlāriem. Kopš eh, pirms 70 gadiem ir eh, uzrakstīta harta, mums ir drošības un ekonomikas un sociālo lietu padomas. Šajā ziņojuma projektā esmu nācis klajā ar priekšlikumiem par to, kā reformēt un stiprināt drošības padomu un uzlabot tās funkcijas. Taču mēs visi saprotam to, ka drošības padomis radikālas pārmaiņas praksē ir neiespējams, un ziņojums piedāvā to, ko varētu darīt esošajā kontekstā. Otrkārt, esmu nācis klājā ar dažiem priekšlikumiem par to, kā stiprināt ANO sistēmas ekonomikas un sociālo pusi. Ziņojumā Esmu piedāvājis samērā ambiciozas idejas un gribētu uzsvērt eh, trīs no tām. Pirmkārt, es piedāvāju to, lai tiktu izveidota apvienotajās nācijās parlamentārā asamblēja, lēmumu pieņemšanas struktūra, kas ilgā termiņā varētu pārveidoties par pasaules parlamentu. Šāda doma neguva vairākumu sarunās un pats nedoma par parlamentārās asamblējas izveidošanu. Jolainens ir strādājis daudz šajā jomā, un viņš arī norādīja, ka Eiropas parlaments divas reizes ir pieņēmis šādu parlamentārās asamblējas domu. Bet vismaz šoreiz sarunās ar ēnu referentiem vairākumu es nevarēju uh, sasniegt. Taču tas tiks liks uz balsojumu kā atsevišķs balsojums, tas nav iekļauts kompromisā. Otrā ambiciozā doma ir attīstīt ekosok ekonomikas un sociālo padomu par noturī ilgspējīgas attīstības padomu, kas aptvertu Eh, visa sadarbības jomas izņemot drošību. Tāpat arī es piedāvāju, lai šī ilgspējīgās attīstības padoma būtu ar tādu pat statusu un struktūru kā drošības padome, ar pastāvīgajiem locekļiem, eh, pasaules ekonomikas lielvaras, taiskaitā Eiropas Savienība un tālāk rotējošie locekļiem Domāju, ka šāda veida struktūra Eiropas Savienība varētu būt ar spēcīgu ietekmi ekonomikas un sociālajā jomā pienoto nāciju struktūrā. E, šī doma kā tāda pieņemta netika, bet piektajā paragrāfā formulējumā kompromisā ir aptuveni apmierinošs formulējums sasniegt ka ekosok ir jātiek stiprinātam un tas ir jāpasasniedz pirmajā instancē ar struktūrālām reformām, veidojot eh, noturīgas ekono, eh, ekono, veidojot noturīgas attīstības padomi. Uh, nav norādīts, eh, kāda reforma ir jāīsteno. Nākošajā teikumā ir aicināts Eiropas institūcijas un dalībvalsts skatīties pēc stiprināto lomu ekonomikas un sociālo lietu padome, eh, veidojot to pār noturīgas attīstības padomi. Tā tad ir iekļauta doma par ekosok eh, nosaukuma maiņu, tā ir daļa no kompromisa teksta. Tas nebija mans mērķis, bet tūstam, un mēs nākotnē varam tālāk strādāt uz šī pamata balstoties. Tālāk, mana trešā ambiciozā doma, gatavojot tekstu, bija organizēt Eiropas parlamenta darbu labākā veidā attiecībā uz globālu mēroga jautājumiem. Un šajā projektā tā ir daļa no kompromisa grozījumiem. Mēs pirmkārt apsveicam komisijas darba organizēšanu klasteros. Tādējādi komisijas uh, vicepriekšsēdētāja augstā pārstāve koordinē Eiropas Savienības ārpolitiku ciešā sadarbībā ar eh, citām Eiropas Savienības institūcijām. Un šeit mēs uzsveram to, ka politikām ar globālu dimensiju ir jābūt šī specifiskā kla eh, klastera pašā centrā. Un tālāk. 16. Eh, kompromisa 13. punktā mēs aicinām augsto pārstāvi iekļaut savā gada pārskatā visaptverošu sadaļu attiecībā uz Eiropas Savienības eh, globālajiem ārpolitikas mērķiem. Un nākošajā punktā uzskata, ka Eiropas parlamentam ir jābūt ar iespēju eh, risināt globālus izaicinājumus tādā pašā visaptverošā veidā, kā eh, komisija un organizēt attiecīgā veidā darbu aicinu visas komitejas, eh, kur darbs attiecas uz ārējās un globālās dimensijas jautājumiem sniegt atzinumu par specifisku sadaļu šajā ziņojumā. Eh, tādā veidā tiktu koordinēts parlamenta darbs un visas komitejas sniegtu atzinumu tad, kad mēs skatām šo gada pārskatu par Eiropas Savienības globālo lomu. Tas ir nepieciešams un tas ir svarīgs solis Eiropas parlamenta darbā, manuprāt. Es vēlētos pateikties ēnu referentiem par labo sadarbību Mums ir eh, bijušas samērā grūtas diskusijas, taču gala rezultāts, manuprāt, ir apmierinošs. Es mēģināju iekļaut visus iespējamos grozījumus, gatavojot kompromisu grozījumus. Atsevišķi no grozījumiem bija pārlieku detalizēti un pārāk daudz saistīta ar apvienoto nāciju ikdienas aktivitātēm, lai tos eh, varētu iekļaut šajā ziņojumā, kurā ir runa par principiem, institūcijām un eh, plašāku ANO sistēmas reformu. Es atsevišķos balsojumos atbalstu tādus grozījumus, kas atbilst šī ziņojuma garam un kas atbilst ziņojuma jomai. Bet bija arī grozījumi, kurus es nevarēju iekļaut kopā, 322 grozījumi, balsošanas listi ir sarakstā, un es ceru, ka rīt balsojums noritēs raitī manuprāt, eh, komitejas sekretariāts ir labi pastrādājis. Paldies priekšsēdētāji, esmu gatavs uzklausīt komentārus un atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Rainen, uh, give... Paldies, vēlāk es uh, došu vārdu Anžānu kungam, bet uh, vispirms Lainen kungam vārds uh, sociāldemokrāta grupas vārdā, lūdzu. Thank you. Äh, paldies, priekšsarētāji. Es gan neesmu ēnu referents, tāpēc äh, runāju šeit kā Eiropas Savienības ANO darba grupas loceklis. Äh, katrā ziņā paldies. Manuprāt, referents ļoti veiksmīgi ar 24 kompromisu priekšlikumiem ir strādājis, un tas parāda, ka mēs ejam vienā virzienā attiecībā uz uh, tālāko attīstību un reformām uh, ANO. Tas neatiec uz uh, ģenerālas asamblējas ikgadējām sēdēm, bet gan tas ir vairāk ar skatu tālākā nākotnē. Kā mēs varam stiprināt globālo pārvaldību ANO. Globālā pārvaldība 21. gadsimtā ir lielā mērā saistīta ar ilgspējību, tas jau tik sacīts jautājums par to, vai ekosok var aizpildīt šo lomu. Vai nebūs līdzīgi kā, kā drošības padomē, vai būtu vajadzīgs arī ilgspējīgs padoms? Šis jautājums mums nodarbina jau kādu laiku. Esam to paslēpuši ekosok eh, rinkopās. Šeit ir runa par to, ka uh, ka drošības padomu diez vai ir reformējama. Es teiktu, ka pa ekosoku mēs varam līdzīgi sacīt, diez vai tas ir reformējams. Tur arī ir cīņa par apstākļiem un progress virzās uz priekšu ļoti lēni. Mums jāpadomā par to, kā mēs šo ilgspējību varētu stiprināt. Otra lieta ir drīkst. Demokrātiskā komponente globālajā pārvaldībā Ir skaidrs, ka ANO ir savulaik izveidojusies kā organizācija, kuru, kurā pārstāv valstis eh, to valdība. Šobrīd eh, mēs vairāk darbojamies ar ikdienas eh, problēmām cilvēkiem, un, un skaidrs, ka ir nepieciešama tāda parlamentāra struktūra, tad lielākai demokrātijai ir jābūt ANO. Un um, mums šeit parlamentā visās komitejās jāstrādā ar globāliem tematiem. Un uh, runa ir tad par uh, pasaules iekšpolitiku, nevis ārpolitiku. Klimata aizsardzība, pārtika, cilvēktiesības. Tur mums arī tās arī iekšpolitika, tāda kārtības politika, nevis tāda klasiska ārpolitika. Līdz ar to prasīt tādu parlamentāru struktūru pasaulē, nu tas būs tas mērķis, no kura mēs e, neatteiksimies. Paldies! Tagad e, vārds Bostināro kungam, un viņš e, runās uh, sociāldemokrātu ēnu referentu vārdā. Neliela nesaprašanās no manas puses jums vārds. Bostināro kungs, paldies priekšsādātāji, pavisam īsi. Mūsu eh, ziņojums norāda šeit, ka globālie līderi šeit tiek minēti pirmo reizi un tiek eh, norādīts starptautisko tiesību loma un eh, ANO devums un visi strīdu risināšanas mehānismi krīžas apstākļos varbūt vairāk kā jebkad ANO ir jāspēlē ļoti būtiska loma dažādās krīzēs. Bet tagad es gribētu es eh, Sarajas kundzes piezīmes nolasīt, jo viņa var būt klāt. Viņa gribētu pateikties eh, referentam par eh, konstruktīvo garu sarunās un diskusijās, un paldies, ka izdevās atrisināt sarežģītākos jautājumus ilgspējīgas attīstības padome. Šī ideja bija tāda jauna ideja diskusijām, bet šķiet, ka esam panākuši labu kompromisu. Uzsvars tagad tiek likts uz esošo uh, ANO struktūru reformu, lai stiprinātu Eiropas Savienības uh, loma ekosoka uh, ietvaros, neizslēdzot arī iespēju, ka ekosoka tiktu izvērst tālākā ilgspējīgas attīstības padome. Otrais kompromiss uh, bija daudz labu grozījumu no dažādām politiskajām grupām attiecībā uz ģenerālsekretāra izvēlēšanas procesu, lai nodrošinātu tādus vienlīdzīgākus um, apstākļus no dažādiem aspektiem, arī dzimuma līdztiesības ziņā. Un kompromiss uh, numur divi mums ir svarīgs, jo mēs veicinam uh, dzimumu līdztiesību un uh, vienlīdzīgas iespējas, un es domāju, ka mēs ar vairākumu atbalstīsim šo kompromisu grozījumu. Lieta ir tāda, ka kopš ANO izveidošanas 45. gadā nekad nav bijusi sieviete ģenerālsekretārā. Ģenerālsekretāri 195. grozījums, 1325 eh, sieviešu loma konfliktu situāciju risināšanā esmu nācis klajā ar priekšlikumu atbalstīt Eiropas Savienības apņēmību, īstenot rezolūciju 1325, kura atzīst sieviešu lomu, kādai vajadzētu būt konfliktu novēršanā, ilgspējīgi mieru nodrošināšanā, tātad 195. grozījums, un es eh, ceru, ka mēs ar vairāk un varēsim atbalstīt šo grozījumu, kas paredz arī brīvas eh, izvēles, abortu iespējas eh, karo upuriem sievietēm. Tālāk moratorijas par nāves sodu mums, kā Eiropas Savienībai, jāturpina strādāt lai varētu atcelt eh, nāves eh, sodu. Esmu to iekļāvis 203. 2000, 205. grozījumā, tāpat arī par eh, bēgļiem klimatisko izmaiņu rezultātā. Esam iekļāvuši arī grozījumu, lai šo te terminu climate refugee, tātad bēgļi klimatisko izmaiņu rezultātā, lai to varētu iekļaut starptautiskos tiesību aktos vai starptautiskās vienošanās. Mani pārsteidz tas, ka daži locekļi nevēlējās, lai tas tiktu iekļauts kompromisā, jo Eiropas parlaments jau iepriekš ir mm, to apstiprinājis šādu terminu dažādos ziņojumos šī gada laikā. Es ceru, ka mēs varēsim demonstrēt savu konsekvenci un varēsim ar vairākumu atbalstīt 205. grozējumu. Tāpat gribu norādīt, ka vairāku daudz globālo līderu izteikumos ANO šī koncepcija bēgļu klimatisko izmaiņu rezultātā tas tika izmantots. Un tika runāts par nākošām krīzēm, kas varētu sekot uh, pavisam drīz. Un paldies, atgrievēšu šo iespēju nolasīt šo atzinumu. Paldies Bosināru kungam par jūsu komentāriem un tagad Šalca kungs no Goja lūdzu. Dankā, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es uh, vēlētos pateikties ēnu referentam par mēģinājumu vismaz šos uh, atšķirīgos grozījumus salikt kopā tā, lai mēs kopumā varētu uzlabot šo ziņojumu un padarīt pieņemamāku. Tā skaitā par to, ko Eiropas Savienība var darīt kā dalībnieks ANO, zinot, ka tā ir valstu organizācija. Jo tur tas, protams, veido zināms eh, saspringumu. Mēs esam tādā transformācijas eh, procesā un mēs mēģinam šobrīd ar visu ziņojumu, tālāk attīstību, mēģinam parādīt ceļu, kādā veidā mēs tad eh, reformējot ANO un konkrēti arī drošības padomu, tāpat arī ģenerālo asambleju, varam radīt iespējas, eh, lai Eiropas Savienība varētu produktīvi darboties. Arī mēs ar saviem grozījumiem mēģinājām eh, likt saprast, ka mēs stiprākās puses redzam eh, tajā, kā procesi var tikt izveidoti, kur Eiropas Savienība varēs gūt lielāko labumu, arī tā skaitā koncentrēties uz ekosoku. Tāpat arī par eh, samita pēc tūkstošgadus mērķiem ka ANO var attaisnot cerības, il, strādāt ilgspējīgi, demokrātiski, uz mieru orientēti, nodrošinot pasaules sabiedrības tālāk attīstību ar ekonomisku. Otra lieta. Līdzīgi kā Lainens eh, tikko to sacīja, iesniedzām tādus grozījumus, kas stiprina demokrātiskumu ANO, lai cilvēkiem būtu lielāka uzticēšanās ANO. Jo es atceros, bija diskusija starp eh, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri prasīja, vai jūs uzticaties savu valstu valdību politikai? Un, un ja nav, tad eh, tika izdarīts secinājums, ka vai jūs tādējādi varat uzticēties ANO, kāpēc jūs neuzticaties savai valdībai, bet uzticēties ANO, kas īsteno šo valdību tālāks lēmums ģenerālajā asamblējā. Un tāpēc e, mums ir simpātiski liekas šī doma par parlamentarizēšanu. Tomēr e, mums būtu jāskatās, kā to var īstenot un paplašināt to tālāk. Tāpēc mums ir 136. grozījums, kur mēs e, sakām, ka sabiedrībai ir jāspēj ietekmēt e, ģenerāla asamblēju. Ir vesela virkne šādu eh, jumta struktūru, kuras mums būtu tad jāstiprina, uzlabojot ANO darbību. Un es ceru, ka šis grozījums radīs pietiekam atbalstu. Kas attiecas uz ģenerāla sekretāra vēlēšanām? Tur mēs e, būtu vēlējušies no referenta lielāku drosmi. Tā skaitā sarunās par kompromisiem. Ir jārunā skaidrāk. Mums ir nepieciešams pārmaiņas. Un tāpēc arī esam iesnieguši vairākus grozījumus. Es ceru, ka ar otro kompromisu, kur es arī atbalstu, vismaz pareizajā virzienā aiziet debats par to, kā tad mēs šīs vēlēšanas varam padarīt efektīvākas. Tāpat eh, es uzskatu, ka mums jābūt arī gana drosmīgiem, un es zinu, ka atsevišķās politiskās grupās eh, tas tiek atšķirīgāk eh, skatīts, bet ka ir jāstiprina arī sieviešu lielāka loma ANO, tā skaitā ģenerālsekretāra amatā. Ar to arī viss, un ceru, ka ar kompromisiem mēs eh, panāksim labāku ziņojumu. Thank you very much, uh, Mr. Šolts. Paldies Šolta kungam, uh, godgrupas uh, referentam. Un tagad Barbara Lokbīna var lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Es arī gribētu pateikties referentam par uh, ļoti labo sadarbību. Un ļoti daudz no mūsu priekšlikumiem tika ņemti vērā kompromisa grozījumos. Es varbūt pieminēšu tos, kas nav iekļauts kompromisa grozījumos, bet kas, manuprāt, ir eh, svarīgi Eiropas Savienības ANO attiecībām. Un tas ir mūsu grozījums numur 167 attiecībā uz Eiropas eh, vietu mm, drošības padomē, jo tāda noteikti pastiprinātu mūsu lomu. Uh, Uh, mūsu kā globāla spēlētāja lomu. Būtu grūti šo vietu iegūt, es domāju, bet vajadzētu šādu iespēju virzīt uz priekšu. Tālāk Eiropas uh, cilvēktiesība tiesa. Mēs esam vienīgais reģions pasaulē, kuram ir sava tiesa, kurai ir uh, jurisdikcija pār dalībvalsts tiesām un kas ir pieejama arī atsevišķiem pilsoņiem. Šīs tiesas pastāvēšana ir bijis milzīgs devums, lai nodrošinātu pamatiesību ievērošanu kas eh, ir pamatvērtība Eiropas Savienības pilsoņiem. Tāpēc man šķiet, tas ir labs piemērs arī citiem reģioniem apvienotās nācijās. Tālāk par apvienoto nāciju miera uzturēšanas spēkiem ANO organizēja samits tikšanos par miera uzturēšanu, tā notika mm, septembrī, un daudzi ANO locekļi, kā piemēram Ķīna, ir eh, solījuši pastiprināt eh, savus militāros spēkus miera uzturēšanas operācijām. Un tālāk uh, 299. grozījums par bezpilotu lidaprātiem esam uzsvēruši, ka nepieciešams steidzami stiprināt eh, starptautiskā juridiskā ietvara interpretēšanu, kurš nosaka, ka bruņotu bezpilotu aparātu izmantošana ir eh, iespējama tikai stingrie vērojot starptautisko tiesisko regulējumu. Un 300. grozījums par eh, ANO drošības padomi. Jā, mēs uh, ticam ANO stiprināšanai un uh, tiesiskam stiprināšanai, tad dalībvalstīm būtu jāturās no tā, lai militāri iejauktos bez uh, drošības padomas uh, mandāta. Tāpēc Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm jāatcerās šis tiesiskuma princips, uzsvarot, ka nedrīkst būt militāra intervence bez drošības padomas mandāta un bez uh, un nedrīkst pārkāpt ANO hārtu. Tātad šie ir grozījumi, kas mums ir ļoti svarīgi un cerams, ka rīt balsojumā tie arī gūs atbalstu. Paldies! Paldies Lokbīrlēs kundzei un Kārverkungs eh, lūdzu vārdu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Jā, papildus tam, kas jau tik panāsēdē teikts, bet uh, nebūsiet pārsteigti, ka es nevaru tam piekrist. Jo, principā, tas tikai atkal nosaka, ka pilnvars tiek atņemts dalībvalstīm, tās pāriet Eiropas Savienībā. Es nevaru saprast loģiku. Uh, Francijas un apvienotās karalistes uh, loģiku, varbūt par šo rotējošo vietu. Nu, katrā ziņā es nevaru piekrist uh, šiem principiem, par kuriem jau mēs debatējam plenārsēdē. Thank you very much. Paldies. Redzu, ka neviens vairāk nav pieteicies runāt, tāpēc es arī gribētu izmantot iespēju un uh, Arno Danžāna kunga vārdā izteikšu dažus komentārus no tautas partijas. Danžāna kungs nav šodien klāt, bet viņš arī ļoti novērtēja sadarbību, kas viņam bija ar, ar uh, referentu uh, Verinen kungu. Un viņam arī ir prieks, ka šis kopējais darbs tagad ir noslēdzies un ir teksts, kas ir visā vismā pieņemams uh, visiem kolēģiem, kas ir piedalījušies tā izstrādē. Viņš ir īpaši apmierināts par to, ka ziņojumā tagad lielāks uzsvars ir uz Eiropas Savienības ārējo lietu stratēģiju un problemātikai, kas uh, ir uh, svarīgi arī Eiropas Savienībai, kas ir svarīgi ne tikai ANO globālajai pārvaldībai. Un Eiropas uh, parlaments arī ļoti būtiska institūcija, uh, kurai jāpieņem savus lēmumus, un mēs saprotam, kāds, eh, kādā kontekstā darbojas mūsu referents, runāt arī par šo ilgspējīgas attīstības eh, padomi. Tāpat arī ziņojuma struktūra šobrīd ir eh, līdzsvarota starp ziņojuma punktiem un apsvērumiem. Tāpat arī Tehniskā teksta redakcija ir daudz tāda precīzāka šobrīd, un tur ir runāts par Eiropas ārējo lietu, augsto pārstāvu, tur tiek minēts Lisabos līgums un tā tālāk, un tad dažādas atcaucas. No šī viedokļa ēnu referents ir ļoti apmierināts un var piekrist vairumam 24 vairumam no šiem 24 kompromisa grozījumiem, varbūt problemātisks ir tikai viens, Bet katrā ziņā tas, laikam, tad būs eh, tautas partijas eh, vārdu ziņā, jo mums ir, zinām, domas par to, kā vajadzētu izvēlēties eh, ģenerāla sekretāru. Protams, jāievērt dzimuma līdztiesības jautājums, un nekāda nav sieviete bijusi šajā amatā līdz šim. Bet katrā ziņā tas ir jautājums, kas būtu jāatstāj pašām apvienotajām nācijām, lai viņi tur darbojas un konkrētāk nosaka šo procedūru. Uh, Tā tad, nu, tie īsumā bija Danžāna kunga komentāri. Ja nav nekādu citu komentāru, tad varbūt es Varainen kungam varētu dot vārdu noslēgt šīs debats, un pēc tam mēs uh, varētu pāriet pie nākamā jautājuma. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi! Liels paldies par jūsu komentāriem. Es varu izteikties pavisam īsi, esmu piefiksējis visas uh, jūsu izteiktās vēlmes un to, kādus grozījumus jūs gribētu, lai mēs atbalstam. Šķiet, ka vairums politisko grupu atbalsta kompromisa grozījumus. No tautas partijas puses ir, zinām, atturība attiecībā uz otro kompromisa grozījumu. Principā tautas partija šobrīd ir noskaņot balsot pret to, um, bet, nu, redzēsim rītā, kāds būs gala rezultāts. Es skatos tagad uz balsošanas sarakstu un mani ieteikumi, ņemot vērā notikušās diskusijas. Mm, tur tur atspoguļot jāsaka, ka Darbs bija interesants, sākotnēji mums bija atšķirīgi viedokļi, bet uh, izdevās uh, tos uh, satuvināt, un rezultāts, manuprāt, ir ļoti pozitīvs. Tas ir labs pamats, lai stiprinātu, tālāk virzītu mūsu pozīciju nākotnē. Protams, ir daudz dažādas idejas, ko mēs nevaram iestrādāt šādā ziņojumā, tāpēc arī pie dažiem grozījumiem esmu ierakstījis mīnuszīm, tad balsot pret, bet tas nenozīmē, ka šis grozījums pēc idejas ir slikts, bet vienkārši eh, šī ziņojuma struktūra un raksturs ir ierobežots, visam ir savu limitu. Nu, tas ir komentārs no manas puses, bet, eh, nu, katrā ziņā mēs redzēsim, kāds būs eh, vairākuma viedoklis, kāds būs galīgais rezultāts, un tad gatavosimies rītdienai balsojumam un ceru, ka mēs varēsim panākt tādu ziņojumu, kā variantu, kurš ir loģisks un arī struktūrāli tāds vienots, viengabalains un balstās uz konkrētiem principiem, pie kuriem esmu centies pieturējies savā darbā, izstrādājot ziņojumu un tā arī tālāk vedot sarunas. Paldies priekšsēdētājiem, paldies kolēģi! Paldies Varainen kungam, paldies mūsu ēnu referentiem. Uh, es līdz ar to noslēdzu šo darbu kārtības jautājumu un atgādinu, kā balsojums paredzēts rīt 19.45, tā ka lūdzu visi esiet klāt. Esiet klāt uh, šorīt, mm, rīt uh, balsojumā pēc debatēm. Kristiāls Reflers mums uh, pievienosies pēc pāris minūtēm, es tā saprotu, tāpēc mēs varētu tagad uh, taisīt nelielu tehnisku pauzi, tā ka varat uh, nosūtīt kādu e-mailu, piezvanīt kaut kur, un mēs pulksten četros atkal atsāksim darbu.

Okay, dear colleagues, uh, it's four o'clock, so we can uh, continue with. Labi, darbie kolēģi, ir pulkstens četri. Mēs varam turpināt uh, darba kārtību ar piekto punktu viedokļu apmaiņa ar Kristiānu Lefleru, kurš ir Eiropas ārējās darbības dienas ģenerālsekretāra vietnieks ekonomikas un globālos jautājumos. Viņš agrāk bija viens no rīkotāju direktoriem, šobrīd viņš ir pirmo reizi uh, Eh, ar mums savā jaunajā amatā. Sākumā vēlos sacīt, ka attiecības ar Eiropas Savienību un Kubu ir piedzīvojuši nepieredzētu uzplaukumu. Šobrīd notiek sarunas par politiskā dialoga noslēgumu un eh, tā sauktā PDCA līguma slēgšanu. Kuba paliek pēdējā Latvija Amerikas valsts, kas nav noslēgusi politisko dialogu un uh, Eh, sadarbības līgumu ar Eiropas Savienību, bet tas ir bijis acīm redzam iemeslu dēļ, kā mēs to visu zinām. Paralēli tam ASV un Kuba ir atjaunojuši oficiālas diplomatiskās attiecības 1. jūlijā šogad, un mēs tam visam sekojam. Vēsturiskam attiecību atjaunošanas brīdim starp abām valstīm Ehm, un uz visus to gāja jau no pagājušā gada beigām. Tomēr, lai pilnvērtīgi atjaunotu attiecības, mums vēl būtu jāpagaida, tīpaši ņemot vēro ASV ekonomikas embargo, kas noteikts Kubai. 2008. gada jūnijā jau Eiropas Savienība izvēlējās sākt veidot visaptarošu dialogu ar Kubu kopš tā laika sešu augstu līmeņa eh, dialogu sarunas ir notikušas. Eiropas Savienība saglabājusi eh, attiecības ar Kūbu, diplomātiskās attiecības jau 27 gadus, kas attiec uz Eiropas parlamentu. Tas vienmēr ir palicis kā fórums dialogam. Eiropas parlamenta deputāti ir uzturējuši kontakts ar Kubas kolēģiem kopš 1985. gada, gan iz 30 gadus. Un par Latīno, par, tas ir Latvijas Amerikas parlamenta deputāti, ir bijuši mūsu kolēģi šeit sarunās. Tad ir noteikts e, veicināt e, pārēju uz e, plurālistisku demokrātiju Kubā un cilvēktiesību un brīvību ievērošanu. Līdz ar to, manuprāt, šodien mums ir iespēja redzēt, kā ārējās darbības dienests vērtē Kubas sasniegto progresu pēdējos mēnešos, kāda būs jaunā loma politiskajā dialogā un sadarbības līgumā, un tā kā Lefler kungs pirms mēneša pats bija Kubā, mēs atzinīgi novērtētu, ja viņš varētu padalīties ar mums ar jaunākajiem iespaidiem par to, kā valsts reaģē uz šīm izmaiņām, eh, kas ar valsti notikušas. Tāpat varbūt arī par neseno pāvesta Franciska eh, apmeklējumu Kubā. Un tāpat arī par galvenām politiskām ekonomikas eh, reformām un kopējo situāciju valstī, ņemot vērā, ka tā ir daudz gads bijusi izolēta. Tas būtu tā kā ievads, un tagad došu vārdu Lefler kungam. Paldies, priekšsēdētāji! diezgan plašu darbu kārtību, jūs man te nosaucat tādu enciklopēdisku ievadu praktiski par situāciju eh, Kubā un attiecībās ar Kubu. Šī tik tiešām ir pirmā reize, kad esmu šeit parlamentā jaunajā amatā, bet ne pirmā reize, kad nāk runāt par Kubu. Kaut kā rīkotē direktors eh, Amerikas kontinenta jautājumos un sarunvedēja komandā par eh, Kubas līgumu Eh, biju jau darījis vairāk kārt iepriekš. Un tik tiešām Kuba tika apspriesta arī plenāru sesijā jūlijā, tieši pirms vasaras pārtraukuma, kad komisārs Hāns aizstāja augsto pārstāvi ārlietās debatēs par Eiropas Savienības un Latvijas Amerikas attiecībām, kur citu tematu starpā tika runāts arī par Kubu. galvenais eh, raksturojums situācijai valstī un arī mūsu attiecībām varētu būt izmaiņas un turpināmība. Parasti tiek runāts par turpināmību un izmaiņām. Šoreiz tas ir otrādi. Ir izmaiņas. Izmaiņas mūsu attiecībās, izmaiņas Kubā uz vietas, izmaiņas kontekstā, kurā Kuba atrodas un attīstas, galvenokārt jau attiecībās ar ASV, bet ir arī spēcīgi faktori saistībā ar turpināmību. Tāpat arī liela vēlme no Kubas vadības puses nodrošināt šo augstu līmeņu turpināmību savās struktūrās un politikas jomās. kas nevienmēr sakrīt ar eh, to, ko saka viņu eh, pārstāvji vai sarunvedēji. Galvenās pamanāmās izmaiņas eh, iepriekšējā gadā ir tuvošanās attiecībās starp Kubu un ASV. Kuba ir iznākusi no izolācijas Amerikas kontinentos. Šī izolācija vienmēr bija nosacīta bet pēdējā gadā vai pat mazākā gada laikā kopš pagājušā gada decembra, tā varētu teikt, viņi ir pilnībā no jauna parādījušies kā spēcīgs spēlētājs, aktīvs spēlētājs reģionā, piedalāties pilnībā visos līmeņos kopā ar ASV, kā mēs redzējām arī Amerikas kontinentu samitā. Viņi ļoti pamanāmi ir atsākuši darboties eh, plašākajā startautiskajā līmenī, tā skaitā pāvesta Franciska vizītē septembrī, kas ir trešā vizīte pēdējo 20 gadu laikā, ko pāvests ir veicis sekmīga vizīte, es teiktu, gan Kubai, gan Pāvestam Franciskam. Diplomātisko attiecību atjaunošana ar ASV un attiecību normalizēšana diplomātiskā līmenī, ja vēl ne ekonomiskajā līmenī, eksponenciāla izaugsme ASV turisma apjomā un turismu braucienu apmaiņa ar Kubu kas ir pieaugušas par vairāk kā 20% pēdējos dažos mēnešos. Tās ir izmaiņas pašā valstī, gan vizuāli, gan arī tajā, ko cilvēks sagaida, skatoties nākotnē, gan ekonomiski, gan politiski. Tas mums ir izaicinājums, bet tas arī ir kā atbalsts mums, mūsu centienos izveidot, attīstīt, padziļināt attiecības ar, Kubā, ar Kubu. Kā jūs zinat, mēs jau ilgāku laiku to darām. Kā jau jūs priekšsēdētāji minējāt, bija attiecība atjaunošana 2008. gadā, kad eh, atsākās politiskais un ekonomiskā sadarbība pēc vairāk gadu pārtraukuma un pēc vairākiem gadiem dialoga. Ārējās darbības dienests un komisija uzņēmās iniciatīvu izteikt priekšlikumu padomei, ka mums vajadzētu pārskatīt ietvaru mūsu attiecībām un vienoties par politiskā dialoga un sadarbības līgumu. Pārējot no neformālām vai politiskā tāda neskaidra ietvara uz tādu stingru divpusēju juridisku formātu, dialogu un sadarbības līgumu. Jūs jau labi zinat, ka Kubas varas iestādes jau daudzus gadus, aptuveni 20 gadus, Eiropas Savienības eh, kopējo nostāju ir uzskaitījuši par tādu kaitinošu, par tādu vienpusēju nodomu paziņošanu no Eiropas Savienības puses. Un savā ziņā viņiem tur ir taisnība. Protams, ka tā ir uh, Eiropas Savienības nostāja, kas tiek paziņot vienpusīgi tie no jums, kas ilgāk laiku seko ES e politikai, iespējams, ka atceraties, ka ideja par kopīgām nostāju instrumentu bija savulaik eksperiments, balsoties uz Amsterdams līgumu. Un, un, tolaik tika pieņemta tikai viena kopīgā stratēģija, bet lielākā daļa ir, ir vai no aizmirsta, vai uh, atmesti. Un šī ir vienīgā nostāja, kas ir palikusi kā artefakts no nu, tāda kopīgā nostāja par Kubu. Un tas ir savaida artefakts, jo nekā citē mums nebija. Lēmums pirms vairākiem gadiem ierosināt pāreju uz ietvaru nu, līgumu balstījās uz pārliecību, ka labākais veids, kā mēs varētu veicināt izmaiņu virzību Kubā, ir iesaistīties. Rast veidus, kā to izdarīt labi. Mēs zinām, ka ir jautājumi, kur mums ir atšķirīgi viedokļi, kur mums ir domstarpības, bet tā tas mums ir ar daudzām valstīm pasaulē, un tas nav iemesls, lai neveidot attiecības, neiesaistīties. Un tieši pamatojoties uz to, mēs uzsākām sarunas par jauno ietvaru. Šīs sarunas turpinās jau šobrīd eh, mazliet mazāk kā pusotru gadu bija piektā saruna kārta Havanā septembrī, tad es pēdējo reizi biju valstī, un nākamā saruna kārta būs šeit Briselē, novembra beigās vai decembra sākumā. Tas var kādam šķist kā ilgs laiks, bet nē, tā tas nav. Es to varēju jau iepriekš salīdzināt ar Eiropas Savienības Kanādas eh, ietveru nolīgumu politiskam dialogam un sadarbībai ar Kanādu. Tātad. Kas nav, ne, nebūtu mūsu sarežģītākais partners, kur mums ir ļoti daudz kopīga, tas skaitā vīzijā nākotnē. Tur bija nepieciešama trīs gadi sarunām un 13 sarunu kārtas. Tā kā es teiktu, ka mēs varam tikai piektajā sarunu kārtā, otrajā gadā ar Kubu, nu, rezultāti ir labi, progress ir sasniegts. Līgums balstās uz trim pilāriem. Viens ir politisko dialogu, kur ir uh, runa par plašām politiskām tēmām, daudzpusēji, divpusēji, reģionāli. Tā skaitā pārvaldība, cilvēktiesības. Vai te vai runa ir par sociālām tiesībām, ekonomiskām vai civiltiesībām, bet vienlaicīgi arī globāli izaicinājumi, narkotikas izaic, ir imigrācija, diskriminācijas jautājumi un tā tālāk un tad klasiskākie ār, ārlietu politikas jautājumi, piemēram, cīņa pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu, maskalibra ieroču, tirsniecības ierobežojumu un kontroli un tā tālāk. Vēl divas sadaļas. Viena ir par sadarbību. Mēs to izlēmām nosaukt par sadarbības un politikas dialogu. Jo, ja mēs attīstam sadarbību, piemēram, lauku attīstības vai lauksainiecības reformu jomā, vai vides jomā, vai citās jomās, mēs tad vēlamies, lai dialogs būtu starp politikas ekspertiem, kas var ļaut mums saprast, kur mums labāk sadarboties, lai mums ir skaidrāks priekšstats par to, kur mēs atrodamies un kādas ir iespējas. Trešā sadaļa ir par tirzniecības un ekonomiskajām attiecībām. Tas nav preferenču līgums, tas noteikti nav brīvās tirzniecības līgums, nav pat tirzniecības preferenču līgums. To Kuba arī nav prasījusi, un to mēs arī nepiedāvājam no savas puses. Tas nav mūsu sarunu vešanas mandātā. Līdz ar to tirdzniecības eh, sadaļā runa vairāk ir par to, lai nodrošinātu, ka mums ir vienota interpretācija par starptautiskajiem noteikumiem un standartiem, lai mēs varētu strādāt pie tirdzniecības atvieglošanas, tehniskajām normām, SPS standartiem un tādi jautājumi. Veicināt sadarbību muitas jomā, strādāt pie administratīvā un reglamentu um, ietvara investīcijām stiprināšanu. Un tad šajā sadaļā par tirdzniecības un ekonomikas jautājumiem, un tāpat arī politikas dialogu un sadarbības sadaļā, piecās kārtās esam sasnieguši ļoti labu progresu. Lielākā daļa no šīm divām sadaļām jau ir e, izskatīta un esam spējuši atrast e, vienošanos par e, tādu tekstu, ko mēs vēlētos iekļaut mūsu ietver nolīgumā. Un to mēs tad attiecīgi, kad pienāks laiks, ierosināsim mūsu politiskajiem saimniekiem apstiprināšanai, pirms tas tiek prezentēts parlamentā un padomē no ES puses un Kubas varas iestādēm no viņa puses. Kas attiec uz politikas dialogu sadaļu? Arī tur mēs esam sasnieguši labu progresu. Tomēr ir svarīgi jautājumi, pie kuriem vēl ir jāstrādā, lai noskaidrotu un pārliecinātos, piemēram, ka tad, kad mēs izveidojam ietvaru dialogam par pārvaldību un cilvēktiesībām, mums ir vienota izpratne par to, par ko būs šis dialogs. Un ka mēs saprotam, kāda ir ierobežojuma tam, ko mēs varam un nevaram panākt. Bez sarunām kā tādām esam sākuši jau strādāt šajā jomā. Un īsi pirms vasaras pārtraukuma Eiropas Savienības īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos Stavros Lambrinīdis uzsāka dialogu cilvēktiesību jautājumos ar kolēģiem Kubas ārlietu ministrijās. Stavros un es uzņēma viņus šeit garā sarunu pilnā dienā. Un kas varbūt nerada plašu vienošanos par visiem apspriestiem jautājumiem, tomēr spējām panākt eh, lielu vienprātību attiecībā uz to, kur ir lielākie izaicinājumi. Un tur, protams, tad varēsim turpināt darbu tālāk. Mēs ceram, ka nākamajā sarunkārtā šeit Briselē, novembra beigās vai decembra sākumā, un vēl dažās eh, kārtās nākamā. Mēs tad varēsim nonākt eh, pie pilnas vienošanās par visām sadaļām šajā politiskā dialoga un sadarbības līgumā starp ES un Kubu. Mēs uzskatām, ka tas ir tehniski iespējams, ja pastāv politiskā griba un esam to arī norādījuši Kubas kolēģiem, ka politiskā griba no mūsu puses pastāv. Mūsuprāt, ir svarīgi virzīties uz priekšu un izveidot šo ietvaru. Kā tāds stūrakmens mūsu attiecībās, ātri mainīgā vidē, kurā šobrīd Kuba atrodas, mūsu attiecības attīstīsies vide mainās, gan attiecībā uz viņu attiecībām ar lielo kaimiņu ASV. Jūs jau noteikti esat to dzirdējuši vai lasījuši, kā ASV prezidents Baraks Obama pats ir sacījis, ka viņš uzskata, ka ASV tirdzniecības embargo pret Kubu ir novecojis un pretproduktīvs un aicinājis kongresu atcelt embargo. Mēs varam tikai piekrist. Mēs jūs centā uzskatām. Un mēs uzskatām, ka tas ir šķērslis ne tikai ekonomikas, ekonomikas attiecību veidošanai ar Kubu, bet arī ekonomiskai struktūrai un reformām pašā Kubā. Līdz ar to, ja mēs vēlamies at atbalstīt ekonomikas reformas un modernizāciju Kubā, tad pirmā lieta, kas jādara, ir jāceļ embargo. Tas arī atstāja negatīvu ietekmi uz Eiropas interesēm šaurākā izpratnē, ņemot vērā, ka tas ietekmē plašāku teritoriju. Ņemot vērā, ka šis jautājums tiek jau ilgāku laiku ANO apspriests, tāpēc mēs atbalstām šādu embargo atcelšanu. Kā jau sacīju iepriekš, Kuba aktīvi darbojas Latīņa Amerikas globālajā līmenī. Viņi ir svarīgi sadarbības partneri, attīstības partneri daudzām mazā valstu salās Karību jūrā. Viens no spēcīgākajiem partneriem eh, ASV cīnoties ar ebolas vīrusu Rietumā Afrikā. Viņi ir nosūtījuši medicīnas vai ekonomikas palīdzību arī uz citām pasaules daļām. Mēs uzskatām, ka tur pastāv potenciāls. Spēt atrast vienotu izpratni, spēt sadarboties ar Kubu, kas var būt kā sākuma punkts, kas noved tālāk pie turpmākiem kontaktiem un tālākās attīstības arī mūsu divpusējās attiecībās. Mēs esam izveidojuši atjaunotas un stiprinātas sadarbības programmu pašreizējiem finanšu periodam līdz 2020. gadam. Mums ir 50 miljoni eiro divpusēji sadarbībai ar Kubu. Tas ir mazs apjoms, salīdzinot ar citām valstīm, ar kurām mēs e sadarbojas, bet tas ir svarīgi attiecībā uz pašu sadarbību, eh, kur iesaistās Kuba ar citiem partneriem pasaulē. Un viens no svarīgiem punktiem šai programmā ir atbalsts reformām, kur mēs vēlamies palīdzēt. Prioritārajās jomās, kas tiek noteikts ar dialogu starpniecību, īstenojot konkrētus projektus, daloties ar kompetenci, pieredzi, labāko praksi, atbalstot modernizāciju un reformas Kubā. Protams, ka joprojām pastāv pašā valstī sarežģījumi. Un, protams, ka ir bijuši arī negatīvi attīstība, piemēram, pamatiesība jomā, pulcešanās brīvība, vārda brīvība. Tās ir lietas, kas aizvien sagādā nopietnu sarežģījumus mūsu attiecībās jautājumi, kas tiek regulāri pārunāti ar mūsu kubas partneriem, kur mēs esam viņiem sacījuši jau gadiem, uzticēties vairāk sev, saviem iedzīvotājiem, lai pārietu no ANO konvenciju parakstīšanas par pamatiesībām, civilām tiesībām un arī sociālām uz pašu ratifikāciju un īstenošanu. Jūs zināt, ka pat šajā parlamentā ir grūti pāriet no atbalstīšanas un ratifikācijas starptautiskiem instrumentiem, bet kopumā es teiktu, ka jūs diezgan ātri spējat rīkoties. Divas ANO konvencijas par pamatiesībām Kubas parlamentā ir, manuprāt, septiņas vai astoņas gadus jau. Jebkuram parlamentam tas ir ilgs laiks, lai neratificētu. Līdz ar to nepacietīga mudinājuma nepieciešamība pastāv, lai skatītos, kā var uzlabot situāciju gan ekonomiski, sociāli, gan arī pamatiesībām, pilsoniskajām tiesībām, lai uzlabotu dialogu klimatu jo dialogs mūsuprāt ir labākais vai pat vienīgais veids, kā nu, nonākt pie stabilas, pārliecinošas, eh, modernizētas sabiedrības. Ja vien nevarat izveidot uzticēšanos ar dialogu starpniecību, tad modernizācijas drīzāk buksēs. Mēs nevēlamies, lai tā buksētu, mēs vēlamies turpināt sadarbību ar Kubas partneriem valdības līmenī, pilsoniskās sabiedrības līmenī, lai veicinātu pārmaiņas un modernizāciju un arī labklājību uzpaukumu. Paldies! Thank you very much, uh, Deputy Secretary General, Mr. Leffler, for... Paldies, uh, Leffler kungs, par uh, šo uh, visaparošo pārskatu attiecībām ar Kūbu. Šobrīd trīs kolēģi ir pieteikušies runāt. Vispirms uh, Gālera punkts lūdzu. Ja, vielen Dank. Jā, paldies, Lefler kungs, par jūsu atskaiti, par situāciju, tāpat arī par norādījumiem, kāda ir attīstība sarunās. Pamatā es esmu pozitīvi noskaņots attiecībā uz to, ka mēs ar Kubu risinām dialogu, lai nonāktu pie līguma. Jūs sacījāt divi vārdi - change and continuity - pārmaiņas un eh, turpināmība. Personīgi es esmu arī eh, priecīgs, ka ASV un Kuba ir atjaunojuši diplomātiskās attiecības, un es ceru, ka atlikušās sankcijas arī tiks atceltas. Manuprāt, to vajadzēja darīt jau pirms 25 gadiem. Respektīvi tajā laikā, kad uh, PSRS ar savām satelītu valstīm vēl radīja draudus eh, ASV, viņuprāt, un tas vairs nav spēkā 25 gadus, un līdz ar to eh, šīs debats, kas mums ir šodien, mums principā vairs eh, piedara jau pagātnē, jo situācija sen jau ir mainījusies. kas attiec uz augstu turpināmības līmeni attiecībā uz struktūru un politiku īstenošanu. Respektīvi, jautājums, kas visvairāk mūs nodarbina, ir varas jautājums. Vai partija atdos savu monopolu uz varu? Vai tie, kas ir pie varas, ļaus īstenot tādu darba kārtību, kas novedīs pie demokrātiskām izmaiņām, jeb Kuba paliks vienīgā valsts Latvijā Amerikā ar e, vienu partiju, tāda bez daudzpartiju sistēmas. Līdz ar to mans aicinājums īstenībā, tā skaitā attiecībā uz sarunām, ir neaizmirst, kas ir mūsu 96. gada pozīcijas pamatā. Es vēlreiz izlasīju. Tur nav neviens teikums, kuru es uzskatītu par politiski nepieņemamu. Ja mēs sagaidām no kādas valsts, ka tā demokratizētos, tāpat kā tas ir 25 gadus jau centrālajā un austrum Eiropā un arī citur pasaulē. Mēs prasam no tiem, kas ir pie varas, šīs lietas īstenot, es uzskatu, ka tas viss ir pareizi. Un tad to mans jautājums ir tāds. Vai jūsuprāt, dialogs un sadarbība ir aktīvi jāveic arī ārpus valsts aparāta? Un kā jūs to īsti iedomājaties? Un vai jūs atbalstītu to, ja mēs aicinātu Kubas valdību ļoti konkrētu laika kalendāru noteiktu valsts demokratizācijai? Tas, kas mums bija Polijā, Vācijas Demokrātiskajā republikā, tas, kas bija citā Latīņa Amerikas eh, valstīs, citās, lai pārietu no militāras, totalitāras eh, struktūras uz demokrātiju. Es ceru un es īstenībā sagaidu, un tas būtu kā aicinājums arī, negaid, 25 eh, gadus pēc režīmu, komunistisko režīmu pārēšanu uz demokrātiju, mēs nevaram eh, palaist viņus, teikt, o, mēs esam tā romantiski noskaņoti, tāda mūsu perspektīva, jūs varat palikt pie tā, kā ir. Vai jums nerodas iespējas, ka režīms taisās varbūt privatizēt visu? Kā mēs politiski attiecamies pret to, ja ģenerāļi un citas eh, augstas amatpersonas eh, pārņem, piemēram, viesnīcu biznesu? vai e, varbūt jāsagatavojas e, e, tādai nomenklatūras privatizācijai, ja netiks īstenot noteikumi, vai tā ir tā perspektīva, nomenklatūras per, privatizācija. Un tad tie no Miami tad veidos kontakts ar nomenklatūru. Man ir tomēr tāda labāka, labāk priekšstata Es nevēlos ne Miami Reconquista uh, privatizāciju, ne nomenklatūras privatizāciju, bet gan mums jādomā par to, kas tautē nepieciešams, lai tas beigtos ar demokrātiskām vēlēšanām, lai Kubas iedzīvotājiem tiešām būtu iespēja izvēlēties, ko viņi vēlas. Mums nevajadzētu šajā eh, līgumā, mūsuprāt, eh, iekļaut kaut ko tādu, kas noteiktu, ka uh, vecajam režīmam eh, attiecībā uz jauno Kubu būtu kādas priekšrocības. Es aicinu to paturēt prātā un pievērst tam uzmanību, lai mēs neaizmirst Kubas iedzīvotājus. Un lai mēs tik tiešām arī uh, sāktu jaunās attiecības uz labiem pamatiem. Paldies! Mihal, jau. Eh, Paldies, Jurgen Frant, lūdzu. Man likās, esmu ceturtais rindā tikai. Labi, lai nu kā. vismaz no 98. gada. Jūs gribat, lai es angliski runāju? Jā, jā, jūs. Man vienkārši, es, es saprotu, es saprotu jūs labi, vienkārši es slikti dzirdu. Labi, es runāšu skaļāk. Kopš 1998. gada es vairāk vai mazāk intensīvi esmu darbojies ar Kubas jautājumiem. Toreizējā pāvesta vizītes laikā es biju Kubā. Viena no lietām, ko es toreiz piedzīvoju, bija, tā teikt, izņēmumu situācijas, kas šo valsti parāda no absolūti citas puses nekā tas, ko me, pie kā mēs esam pieraduši un kas atkal atgriežas normālajā situācijā pēc pāvesta aizbraukšanas. Un es zināmā mērā arī šaubos, vai pēdējā pāvesta vizīte, kas bija tieši tad, kad jūs tur bijāt, atkal nenostāda valsti tādā īpašā situācijā. Un beidzoties vizītei, viena, ne, divas nedēļas pēc tam viss atkal atgriežas vecajās sliedēs. Tā ir viena lieta. Otra lieta Jūs runājat par to, ka ir šī jaunā ietvara vienošanās, līgums, jūs jau kādu pusotru gadu pie tā strādājat. Tad man interesē tas, vai Eiropas Savienība, kā es to nesenā diskusijā runāju ar uh, eksperti Madridē, vai nav tā, ka Eiropas Savienība ir nonākusi zināmā mērā tādā sprukās, tādā pārsteigums viņas skārs ar attiecībās ar e, Kubu, Kubu, Kubu un ASV. Respektīvi, vai ierēģi Briselē zināja, ka ir šī tuvināšanās starp ASV un Kubu? Un ko tas mums nozīmē? vai pastāv draudi, ka ASV mūs atkal apdzīs, un ka mēs paliksim nevis kā smejošie, bet kā raudošie stūrītī. Jūs runājat arī par tirniecības embargo, ko ASV vajadzētu atcelt. Ņemot vērā, ka ir priekšvēlēšana gads, un kādas ir iespējami vēlēšana iznākumi. Un at, ņemot vērā arī polarizāciju, kas ASV notiek, man ir šaubas, ka Kubas politika mainīsies šajā līmenī, kas ir svarīga eh, likuma izmaiņām. Paldies! Euh, Paldies, Besarnes kundze! Euh, Paldies! Priekšsēdētāji domāju, ka mēs visi varam paust gandarījumu par vēsturisko um, attiecību atcelšanu starp Savienotām valstīm un Kubu. Šeit ir bijusi nozīmīga loma, eh, tā izskaitā arī pāvestam, citiem faktoriem, bet šis ir nozīmīgs apstākļus kopumā. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, manuprāt, mums Eiropiešiem galvenais jautājums ir šobrīd tas, kā mēs varam Kubā sekot un atbalstīt šos dubultos pārejas procesus, gan ekonomiski, gan demokrātiski cilvēki. Es saku, e, dubultā pārēja, ka šī ir, jo mums ir jā, jāpalīdz Kūbai virzīties uz diviem mērķiem dievaicīgi. Un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo dubulto stratēģiju, vai tāda ir iespējama, tas ir pirmkārt, un otrkārt, vai savienotājiem valstīm ir tāda pat pieeja kā mums, vai tā ir atšķirīga. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Sako Rafa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ρέφλερ, μετά τα... Paldies, Vesler kungs. Uzklausot jūsu ļoti svarīgo informāciju, jāsaka, ka šobrīd augstākā mentalitāte atkal ņem virsroku un centieni uh, nodibināt sakars ar sociālistisku valsti, kā Kuba, piemēram, ir e, jauna pieeja, kas atšķirās no sankcijām un embargo, tātad šīs politikas, kas tika. Un PDCA šķieta dod ļoti labu ietvaru, lai veidotu vienlīdzīgas attiecības ar abām pusēm, un ir svarīgi, lai relatīvi maza valsts, kas vairāk kā 50 gadus ir dzīvojusi embargo režīmā, kā pret to atkal tiek nodibināta tāda vienlīdzīga attieksme. Es saprotu, ka šie centieni, nu, pie tiem būs jāpiestrādā, bet ir nepieciešama atvērta pieeja no visām pusēm. No mūsu puses varētu teikt, ka šī konkrētā pieeja tiks pieņemta bez jebkādu priekšnosacījumu izvirzīšanas Kubai. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi un Eiropas Savienības e, kopīga pozīcija un konkrētā politika, kas e, ir tikusi izvērsta kopš 98. gada, ir bijis šķērslis tādu labu gludu attiecību izveidošanai starp Eiropas Savienību un Kubu. Tātad šis neintervences eh, princips, eh, neiejaukšanās valsts iekšās lietās, protams, ir viens no galvenajiem attiecību veidošanas principiem, un es ceru, ka šī kopīgā pieeja būs eh, auglīga, dos ieguvumu abām pusēm Atlantijas okeāna, abās pusēs, un jāsaka, ka diskusijas, kas ir notikušas līdz šim, ir notikušas konstruktīvā veidā, tādējā demonstrējot vēlmi no abām pusēm veidot padziļinātas, stiprākas attiecības starp Kūbu un Eiropas Savienību. Un vēl gribētu piebilst, ka es pilnībā atbalstu tālāku sēšu attīstīšanu ar Kubu. Pat ņemot vērā tos sarežģītos apstākļus, kāda ir pastāvējuši Kubā, ir tāda īpaša, jāsaka, pašcieņas pakāpe un forma. Un turpmākās eh, diskusijas, kas notiks arī ANO ietvaros attiecībā uz embargo Kubā. Es ceru, ka šo diskusiju rezultāts arī būs eh, pozitīvs visām pusēm. Paldies! Thank you very much, madam. Paldies! Milan Monkungs, lūdzu. Eh, gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Leferkungs. Un pirmkārt es vēlētos jūs apsveikt sakarā ar jūsu neselo e, iecelšanu amatā. Tāpat arī paldies par jūsu izklāstu. Un man būtu daži jautājumi un viens komentārs. Pirmais jautājums ir šajā e, procesā kas notiek ar piekto sarunu kārtu, kur notiks septembrī, vai ir parādījušās kādas izmaiņas, nianses vai infleksija no Kubas puses, konkrēti runājot par jauno scenāriju diplomātisku attiecību normalizācijai ar savienotajām valstīm. Ar to es vēlos teikt, vai ir kāda ietekme būtu, es varētu uzskatīt, ka jā, bet attiecībā uz Kubas lēmēja iestāžu nostāju uz Eiropas Savienību, tad, kad, kad ir noticis, es varētu pat teikt, revolucionārs izrāviens attiecībās ar Savienotajām valstīm, domāju, ka tas varētu būt ar ietekmi uz attiecībām ar mums. Un var būt, ka šajā situācijā vairs nebūs tik nepieciešams nolīgums tik ļoti ar savienotajām valstīm, jo būs attīstījušās atti eh, attiecības ar galveno sabiedroto, vistuvāko sabiedroto. Eh, sabiedru, sabiedroto. Vai jūs to varētu paskaidrot tuvāk? Otrkārt, ņemot vērā to, ka eh, komerc nolīgums, kas nav preferenču nolīgums, ar ietekmi uz attiecīgo ražošanu, vai šeit mēs varam runāt par sadarbību, um, muitas jautājumiem, vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par šo ekonomisko pīlāru. Treškārt, manuprāt, mūsu nolīgums. Uh, ir nozīmīgs Eiropas Savienības eh, pozīcijām un attiecībām ar Kubu, eh, kā šī atkarībā no tā, kā šis pārējais periods notiks. Es eh, domāju, ka šis nolīgums varētu veicināt un atvieglot Eiropas Savienības pozīcijas Kubā Un šobrīd, kad mēs runājam par pārmaiņām, vai tās būtu režīmas uh, maiņa, vai tāda nebūtu, jūs sacījāt, ka jūs runājat par nepārtrauktību, un es domāju, ka šī perspektīva nav mainījusies. Un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka parlaments vienmēr ir piešķīris ļoti lielu nozīmi cilvēktiesību jautājumiem. Es apsveicu šo dialogu, kas notiek eh, ar Eiropas Savienības cilvēktiesību augsto pārstāvi, un es domāju, ka mums parlamentā būtu īpaši jāuzsver šis cilvēktiesību jautājums, vai jūs zināt, cik cilvēktiesību uh, um, aizstāvji ir atzīti pēdējo desmit gadu Eiropas parlamentā un apbalvoti, tā skaitā ar Sakaro balvu, un tāpat um, šis jautājums ir tikpat svarīgs attiecībām ar Kubu, un vai jūs varētu virzīt šo jautājumu pozitīvā virzienā, it īpaši ar cilvēktiesību kovenantu kas ir pieņemts apvienotajās nācijās. Domāju, ka šis varētu būt modelis līdzīgs kā Ķīnā, kur notika um, ekonomiskas pārmaiņas, bet uh, nav nepolitiskas. Un visbeidzot, savienoto valstu embargo. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Es neesmu optimists, es negribētu, lai e, tiktu šeit viss pakauts tam, ko saka Obama vai kandidāte Klintona. Šis temats ir kongresa jautājums, nevis Baltānam. Un kamēr nemainās vairākums kongresā, um, varētu būt grūtības atcelt embargo. Vai jūs varētu uh, sīkāk par to pastāstīt, kāds ir jūsu novērtējums šim tematam, kā uh, Eh, attīstīsies tas tālāk gan, no pār, eh, gan pārstāvju palātā, gan, eh, gan citās jomās. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Bostināro. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, Leflerkungs, par jūsu stāstījumu, kas bija ļoti plašs un ārkārtīgi svarīgs, lai labāk izprastu to, cik sarežģīts ir mūsu attiecības ar Kubu. Es gribētu norādīt, ka mums jāraugās uz Kubu tādās trīs dimensijās. Pirmais ir ASV un Kubas attiecību dimensija. Kaut gan vēsturiski esam bijuši tādā labā pozīcijā attiecībām ar citām valstīm, tāpat laikā ir atzīst, atzīstam vērtējami uh, Uh, pēdējie notikumi un arī, piemēram, uh, tirdzniecības uh, ministrs vizīte Kubā no ASV puses, tāpat arī diskusijas par noteikto embargo. Jāsaka, ka Šobrīd notiek tāda reāla ASV centiena stiprināt attiecības ar Kubu, un e, šajā Amerikas dimensijā neaizmirsīsim to, ka Obama darīja to, ko viņš darīja pret republikāņu opozīciju kongresā un e, pret tādu ļoti spēcīgu Kubas e, lobiju noteikt savu kārtību, un otrām kārtām ir svarīgi paturēt prātā to, ka Eiropa ir vēsturisks attiecības ar Kubu, īpaši konkrēts intereses un arī saistības attiecībā uz Kubu, un dažas dalība valsts ar savām vēsturiskajām saiknēm ar Kubu arī ir devušas uh, signāls par savu gatavību stiprināt sadarbību ar Kubu Un tieši tāpēc Eiropai nevajadzētu būt pārsteigtai un otrkārt vajadzētu efektīvāk un pragmatiskāk rīkoties, lai iesaistītu Kūbu. Un jāsaprot, ka izmaiņu apstākļos eh, arī Latvijas kontinentā Kūba ir viens no mūsu tādiem uh, veidiem, kā varbūt stiprināt savu lomu, attīstīt šos procesus sadarbību reģionu. Un tāpēc, manuprāt, mums jāraugās uz Kūbu ne tikai balstoties uz mūsu sajūtām un emocijām, bet uh, ar uh, zinām pragmatismu. Pārējot uz tādu efektīvu sadarbības līmeni, lai savu ietekmi izvērstā pozitīvi, ne tikai uz Kūbu, arī uz citām Latvijas valstīm. Un trešām kārtām neaizmirsīsim, ka Kūba nav viena pati un tā neatrodas tikai starp ASV un Eiropu. Ķīna, piemēram, tās klāt būtu ļoti spēcīga šobrīd Latvija Amerikā un esmu pārliecināts, ka Ķīna būs arī ļoti klātesoša uh, Kubā Un tāpat arī Krievijā. Un tāpat arī Krievija. Ja mūsu pārdomu process būs pārāk ilgs, mēs atkal varam zaudēt šo iespēju, lai iesaistītos attiecībās ar Kubu un darīt to, ko vajadzētu normāli darīt ar šādu valsti, un kas ir ārkārtīgi svarīgi, īpaši dažām dalību valstīm. Un visbeidzot, esmu pārliecināts, ka visā šai sarunu procesā ar visiem par un pret, mēs varam ietekmēt attiecības ar Kūbu. Un es ar tādu zināmu skaudības to visu raugos. ASV ir atlaidusi atbrīvojusi ieslodzītos. Mēs Eiropā nesam atbrīvojuši ieslodzītos. Kāpēc mums tas nav izdevies? Nesam bijuši efektīvi. Un visbeidzot, ņemot vērā, kā Latīņamerikā arī ir mm, dažas radošas izmaiņas, tad uh, sadarbība ar Kūbu, nu, tas varētu palīdzēt uh, citu problēmu risināšanā, piemēram, uh, Brazīlija, tur notiekošie ekonomiskie notikumi, nu, tad Kūba, kā jūs teicāt, vai nu mēs gribam vai nē, uh, tā ir tik efektīvi darbojusies, piemēram, ebolas krīzes noregulēšanā, piemēram, ar ārstiem un ekspertiem. Un tas viss jāsaka atšķirās no mūsu skatījuma. Tad ir jāsaprot, ka viņiem pašiem ir savas virs, savu veidu, kā ietekmēt reģionu un kā labāk dot ieguldījumu visā šajā globālā situācijā, kur Kuba un Eiropas Savienība varētu rast tāds kopīgs sadarbības virziens. Thank you very much, Ms. Paldies, Bostināro kungs un Zubers kungs pēdējā lūdzu. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, queria também agradecer ao Sr. Paldies, priekšsēdētājs. Arī gribētu pateikties uh, ah, Lefler kungam par viņu stāstījumu. Mēs jau esam tikušies uh, vairāk kārt īpaši uh, Eirolat asamblējas ietvaros. Man ir divi jautājumi, ko gribētu uzdot. Pirmais. Ir skaidrs, ka šobrīd ir tāds vēsturisks pagrieziena brīdis, eh, jo notiek atteikšanās no zinām politiskām nostādēm, kas eh, savulaik noveda pie Kubas eh, izolēšanas. Šobrīd notiek atteikšanās no šī politikas, jo tā nav bijusi veiksmīga. Tātad pilnīgi skaidri mēs redzam, ka notiek strateģiski rakstura izmaiņas no ASV un arī Eiropas Savienības puses. Bet uh, patiesība ir tāda, ja mēs vēlamies panākt tādu normālu dialogu starp pusēm, tad ir divi tādi ahilai papēži, kas joprojām paliek šajā saglabājušā dialogā. Ja mēs gribam, lai tas būtu dialogs starp uh, divām vienlīdzīgām pusēm, nevis Eh, vienu, kuram priekšrocības un kurš mēģina izmantot otru. Es eh, uzklausīju, kā Lesler kungs eh, aprakstīja sarunas ar Kubu un šķiet, man šķiet dīvaini, ka Kuba ir padziļinājusi savas saiknes ar ASV, tāpēc, ka Principā tur ir runa par politisku instrumentu, kam ir ļoti tāds uh, svarīgs simbolisks politisks elements, bet kam nav tāda tālāk efektīva diplomātiska risinājuma. Mans jautājums Lepver kungam ir sekojošs. Ko jūs domājat par iespēju, par atkāpšanos no kopējās pozīcijas? Tātad kādi apstākļi varētu pastāvēt, lai, teiksim, varētu Eiropa izrīt atkāp no šādas kopējas pozīcijas un vai komisija varētu ļaut padomē vai kādiem padomas locekļiem atkāptos no šīs kopīgās pozīcijas. Tālāk par embargo. Embargo nebūtu vēl nav atcelts, tas joprojām ir spēkā. Un skatoties um, uz Eiropas Savienības attiecībām ar Kubu un tāpat ASV attiecībām ar Kubu, Kāda loma ir bijusi komisijai, ko tā ir darījusi, lai pārtrauktu šo tirdzniecības embargo? Kā Lefler kungs teica, šo embargo noteikti vajadzētu atcelt. Paldies. Paldies Zulbers kundzei. Vairāk neredz neviena, kas gribētu izteikties tā, ka, domāju, dosim Lefler kungam iespēju mēģināt atbildēt uz šiem dažādiem jautājumiem maksimums 10-12 minūšu laikā, un ar to mēs arī noslēgsim mūsu debatas. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsādātāji, paldies par komentāriem un uzdotiem jautājumiem. Centīšos sagrupēt tos un attiecīgi arī atbildēt. Tātad par izmaiņām Eiropas Savienības politikā, kāda ir kopīgās pozīcijas loma, kā sarunas varētu noritēt nākotnē, tālāk izmaiņas ASV politikā un kā visi šie elementi atkal sajiet kopā. Tāpat arī tendences Mm, pašā Kubā un kopējais starptautiskais ietvars, kurā notiek visi šie notikumi. Gālerkungs teica, ka viņš ir pārlasījis šo kopīgo pozīciju un nav atradis neko, uh, pret ko varētu iebilst. Nu, jāsaka, jā, ka tas ir tāds diezgan vispārīgs teksts, kurš nosprauž jau tādas labi zināmas Eiropas Savienības nostādnes attiecībā uz to, kādu, kādus mēs gribētu redzēt savus partnerus, kādu sabiedrību mēs tur gribētu redzēt. Tā nav pozīcija tādā aizpratnē, ka mēs sakam, ka mēs kaut ko gribam darīt. Mēs tā kā paužam savu skatījumu. Un kopējās pozīcijas varbūt vājais punkts ir tas, ka uh, ārlietu politika netiek parasti virzīta uz priekšu, publicējot savu nostāju, teiksim, oficiālajā vēstnesī. Nu, tā parasti šī darbība nenotiek bet eh, bija pilnīgi skaidrs, ka tad, kad padomu mums piedāvāja sarunu vešanas mandātu eh, politiskiem dialogam un eh, sadarbības līgumam, tad ilgtermiņa mērķi izmaiņu veicināšanai Kubā tas viss paliek spēkā. Tātad ir nepieciešama tāda apusēja darbība attiecībā uz Eiropas Savienības pozīciju. Šī apusējā pieeja ir svarīga, jo tas nozīmē, ka tiek eh, tātad uzsākts kontakts ar otru pusi, ar partneru un tiek nospraust kaut kādi nosacījumi, kritēriji, atbilstoši kuriem tiek vests dialogs un eh, sadarbība, un tad ir tālāk centieni šo sadarbību padziļināt. No otras puses, tātad kā to darīt un ko mēs gribam sasniegt? Daudz no jums jau zina, ka jau krietni laiku atpakaļ, neatceros, kurš tas bija, bet man šķiet kāds amerikāņu žurnālists, kurš kariķēja Eiropas ārējo politiku, kā tādu, nu, mīkstu runāšanu un burkānu vicināšanu. Es domāju, ka principā par to mums arī vajadzētu lepoties. Mums īpaši ne neveicis ar šo nūjas pieeju, piespiedu pieeju, jo ar nūju tā teikt, jā, nūju var salauzt citot kādu, bet varbūt eh, šis sistais eh, nesaliecas, nesalūst. Un katrā ziņā mums vajadzētu izmantot argumentāciju, varbūt labāk pārliecināt partners nekā ar spēku mēģināt uzspiest kaut kādas izmaiņas. Mums nav nekāda instrumenta, lai īstenot izmaiņas ārpus Eiropas Savienības. Mēs varam uh, veicināt, uh, palīdzēt, bet uh, galu galā, ja konkrēta valsts, tās valdība, tās iedzīvotāji, vienalga, par kādu valstu mēs šeit runājam, ja tā neiesaistas, tad mēs nevaram viņu vietā to izdarīt. Tas attiecas uz Kūbu un tāpat arī uz daudzām citām pasaules daļām. Un Te jānorāda, ka ir vēl citas eh, valstis pasaulē, kuras, kurās arī ir eh, ilgi bijusi, teiksim, viena partija vai viens eh, vadītājs pie varas un kur arī Eiropas Savienība ir iesaistījusies tomēr attiecībās Neiebilstot ne šim parlamentam, ne nacionāliem parlamentiem, jāsaprot, ka lietas bieži vien notiek dažādos ātrumos, bet mums ir jāsaglabā savus mērķus un jāsaglabā uzticība savām vērtībām. Un, protams, ja mēs uzsākam politisko dialogu un sadarbības līgumu, tad to mēs darām, kā saka Rafekundze teica, tas ir jādara partnerībā vai nu mēs to uzskatām par eh, vienlīdzīgu partnerību starp eh, Eiropas Savienības eh, un Kubas iedzīvotājiem, jebkurā gadījumā tā jābūt tādai cieņpilnai partnerībai, neskatoties uz iedzīvotāju skaitu, kas ir daudz lielāks Eiropas Savienībā, bet, nu, jebkurā gadījumā dialoga ietvaros mēs pastāvam savām pamatvērtībām, un viena no tām ir, piemēram, iespēja cilvēkiem dot paust savus uzskatus, jo mēs uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā var veicināt uzticību un izmaiņu sabiedrībā. Mēs uzskati, uz, turpināsim uzstāt uz šīm vērtībām mūsu dialogā ar Kubu un tādējādi arī meklēsim sadarbības iespējas ar Kubas iestādēm un visām iespējamām pusēm partneriem Kubā, lai pēc iespējas uh, tālāk iesniegtos uh, Kubas sabiedrībā, bet vienmēr saglabājot šādu uh, cieņpilnu pieeju. Mēs nedrīkstam rīkoties uh, uh, kaut kā cilvēkiem aizmuguriski vai aizmuguriski neievērojot likumu. Tuvināšanās starp uh, uh, ASV un Kubu, es domāju, ka šī tendence ir ļoti apsveicama. Tas ir labi gan Kubai, gan ASV. Tas ir uh, noderīga un laba rietumu pasaulē plašākā izteiksmē, un tas ir noderīgi arī mums. Zināmā mērā tas varbūt padara mūsu sarunas nedaudz sarežģītākas, jo mūsu sarunu partneri tagad ir tādi drošāki par savu pozīciju, ja mēs salīdzinām, piemēram, kā viņi jutās pirms gada. Un viņus Eh, protams, vilina šis eh, attiecību potenciāls ar savu lielo kaimiņu valsti. Un Havanā tātad viss šis jautājums tagad prasa lielu uzmanību, bet ko ASV ir izdarījusi? Tā principā ir atsākusi diplomātiskās attiecības ar Kubu, un kā jūs priekšsēdētāji teicāt savā ievadā Eiropas Savienībai, ir eh, jau vairāk kā 30 gadus bijušas eh, diplomātiskas attiecības un dažām dalībvalstīm daudz ilgāk. Tātad mēs esam dažādos līmeņos savās eh, attiecībās ar Kubu. Ja, piemēram, Venecuēlas naftu mēs noliekam vienā pusē, tad jāsaprot, ka Eiropas Savienība ir lielākais tirdzniecības partners ar Kubu, lielākais investors Kubā un tādējādi būtiskākais, svarīgākais partners ekonomisko izmaiņu un modernizācijas ziņā. Un tā tas eh, arī paliek un saglabājas, un tā tas arī būs vēl kādu laiku. Ir skaidrs, ka Kūbai virzoties uz tiešākām attiecībām ar ASV un analizējot tālākās iespējas, kādas eh, varētu būt iespējas eh, pēc pašreizējā embargo, tad ir arī tāda diezgan skaida sapratne, ka 20. gadsimta vēsturē pirmā gadsimta puse tika veltīta eh, esot atkarīgiem no lielā partnera ziemeļpusē, un uh, otrs uh, pusgadsimts ir pavadīts uh, esot atkarībā no pavisam cita partnera, ļoti tālu, un jāsaka, abas šīs atkarības ir neveiksmīgi beigušās Kubai. Un viņi labi apzinās, ka nākamajā reizē viņiem nevajadzētu, tā teikt, visu likt uz vienas kārtas, un es uzskatu, ka tas principā stiprina viņu ieinteresētību attīstīt attiecības ar eh, Eiropas Savienību, jo viņi mūs uzskata par eh, tādu noderīgu vēl vienu partneri un visā visumā viņi mums uzticas. Tā ka nedomāju, ka mums vajadzētu baidīties, ka Kuba varētu zaudēt eh, interesi Eiropas Savienībā un novērsties. Tas nevarētu būt ne ASV dēļ, ne arī Krievijas dēļ kurai būtu ļoti garš ceļš ejams, lai tā atgrieztos tur, tajā pozīcijā, kāda tai bija pirms 20 gadiem Kubā, vai arī šajā pašā kontekstā par Ķīnu runājot. Mēs pozitīvi vērtējam tālāk un stiprāk Ķīnas iesaistīšanos investīciju ziņā, ekonomiskā sadarbības ziņā, arī sadarbības jomā. Man liekas, ka tas ir labs jaunums uh, Kubai, bet man šķiet, ka mums visiem tur pietiek vietas. Tā ka nedomāju, ka mums vajadzētu eh, izjust kādas bažas šai sakarībā. Desarnes kundze runāja par um, šo dubulto pāreju, ekonomisko un demokrātisko pāreju. Jā, tik tiešām tās ir savstarpēji saistītas lietas, un viens process nebūs veiksmīgs, ja otrs nebūs veiksmīgs. Es nedomāju, ka būs nācija neveicot abus šos procesus. Arī Kubas iestādes, es domāju, tā neuzskata. Viņi uzskata, ka ir iespējams modernizēt pašreizējo sistēmu, padarīt to efektīvāku un dinamiskāku, lai būtu labāk un vieglāk radīt darba vietas, padarīt ekonomiku konkurētspējīgāku, nemainot savukārt uh, uh, ekonomiski un politiski pašas pamat uh, lielums un pamatnostādījums. Nav īpaši daudz tādu paraugu pasaulē, kas varētu apliecināt viņu izvēles pareizumu, kā mēs to varam redzēt, bet, nu, viņu skatījums varbūt, zināmā mērā, aprobežojas ar viņu pašu pieredzi. Mēs mēģinam veicināt jaunu domāšanu un jaunus darbības veidus, piemēram, savos lauksamniecības projektos, strādājot ar kooperatīviem un mm, nodrošinot tādas neatkarīgākas mm, manevrēšanas iespējas mm, kooperatīviem vietējā līmenī un lai viņi labākas iespējas rast sev produktu ražošanai un pārdošanai. Bet katrā ziņā, nu, tas ir tāds ļoti tāls ceļš ejams vēl šajā procesā šis ceļš būs tikpat ilgs vai ilgāks eh, politiskajā ziņā. Ir sākušās jau izmaiņas, ir uzsākts ļoti būtisks darbs, lai izmainītu vēlēšanu likumu un eh, pārstāvniecības struktūras, pārstāvības struktūras, bet eh, tam nevajadzētu novest pie tāda īstermiņa secinājuma, ka tas tā rezultātā būs tādas struktūras, kā, kā mums, kā mēs esam pie tā pieraduši, bet katrā ziņā tā ir iespēja vismaz arī veikt uh, sabiedrības debatas par virzienu, kādā viņi gribētu iet, un mūsu skatījumā viens no pamatjautājumiem ir darīt visu iespējamo, lai paplašinātu šo telpu iespēju publiskajām debatēm Kubas uh, iedzīvotāju, Kubas sabiedrības interesēs Tātad, lai būtu vairāk tādu atklātu debašu par eh, viņu valsts nākotnes veidošanu, kas savukārt ļautu mums rast jaunus ceļus, kā būt kopā ar viņiem, palīdzēt visā šajā procesā. Un to mēs varam darīt gan politiskā, gan ekonomiskā izteiksmē. Milan Monkungs, jūs minējāt ekonomisko pīlāru, kā jau es teicu, tās nebūtu preferenciālas attiecības eh, nolīgums. Tāda doma nav bijusi un eh, vienmēr šādā gadījumā ir sarežģīti zināt, kā, teiksim, šāda līguma nosacījuma būtu īstenojama, bet ir svarīgi panākt to, lai ieguldītāji varētu produktīvi investēt savus līdzekļus pilnīgā pārliecībā, ka spēles noteikumi pēkšņi nemainīsies. Ķīnā tika pieņemts, eh, nē, es atvainojos, saka runātājs Kubā, investīcija likums tika pieņemts eh, pirms eh, nedaudz vairāk kā pirms gada, un tas, jāsaka, ir tāds ļoti būtisks solis bijis, bet tur ir nepieciešams vēl tādas spēcīgākas pamatstruktūras šim likumam. Tāpat arī tiesniecības veicināšana un atbalsts uh, Kūbas ekonomiskiem spēlētājiem, tāpat arī atbalsts uh, šiem jaunajiem atkarīgiem vai gandrīz neatkarīgajiem spēlētājiem pusēm, lai viņi varbūt labāk varētu izmantot savus priekšrocības uh, attiecībā uz Eiropas tirgiem, lai viņi varbūt labāk saprastu Eiropas tirgus, Eiropas patēriņu tendences, lai viņi savu, savukārt varētu nodrošināt tādu nepārtrauktu kvalitatīvu līmeni, lai uh, varētu novērtēt un attiecīgi izpildīt Eiropas Savienības tirgu vēlmes un kvalitāti. Tātad tās ir jomas, kurās ir jāveido tāds uzticības tilps ar Kubas administratīviem iestādēm tīri tehniskā līmenī un tālāk uz politisko lēmumu pieņemšanas līmeni un tālāk to visu tad uh, Um, savienojam ar um, dialogu par tālākām reformām un struktūra reformām Kūbas uh, ekonomikā un Kūbas sabiedrībā. Tam visam būs nepieciešams laiks, bet mēs uh, esam nu, tādi diezgan pacietīgi un esam gatavi būt Kubai blakus līdz ar Kubu. Ilgā laika periodā varētu palīdzēt veicināt tālāk modernizāciju Kubas uh, iedzīvotāju labā. Paldies, Lefler kungs, paldies, cienījamie kolēģi, par jūsu devumu. Man šķiet, ka šis bija tāds ļoti svarīgs ārkārtības jautājums, nodrīga informācija par to, kā attīstās attiecības starp uh, Eiropas Savienības un Kūbu, ņemot vērā arī ASV attiecību kontekstu un uh, arī piektais saruna rauns nu pat ir noslēdzies. Kūbā pirms mēneša. Un jūs, Lefler kungs, arī vādat savu darbu. Un mums arī noteikti ir eh, plašāk jāraugās uz reģionu, tātad eh, Kuba kontekstā ar Latīņu Ameriku un reģionālās sadarbības iespējas. Un arī budžeta ziņā ir jādomā par indiktīvo programmu, jā, demokratizācijas un cilvēktiesību procesi, un jā, teiksim, kādu dienu tiks panāks brīvas vēlēšanas Kubā, nu tad tie būs tādi lieli sasniegumi. Uh, paldies, cienījamie kolēģi, tas arī viss šodienai uh, rītā. Mēs tiekamies pulksten deviņos, runāsim par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām, un pēc tam būs balsošana 9.45. Paldies!